tūlīt pēc debatēm pāriem pie nākošā temata darba kārtībā - situācija Nigērijā un nesenie Boko Haram uzbrukumi. Dodu vārdu autoriem vispirms Kristiāns Prēda uz vienu minūti. Paldies, priekšsēdētāji! Pirms gadā mēs runājām par Boko Haram veiktajām veiktajām eh, vardarbībām Nigērijā. Pa šo laiku situācija ir tikai pasliktinājusies. Vardarbības eh, aktu daudzums pret civiliedzīvotājiem ir pieaudzis, mēs paužam savu stingru no, nosodījumu. Mēs pieprasām nekavējošu atbrīvošanu nolaupītajām meitenēm, par ko ir sašutusi visa starptautiskā sabiedrība. Tāpat grib piebilst, ka džihāda islamistu darbība pieaugums ir satraucošs, vai tas būtu Boko Haram Nigērijā, Alšababa Somālijā vai e, grupējuma Malī teritorijā kas vēršas pret visiem, kas nepiedar pie viņu eh, ticības. Paldies, priekšsēdētāji! Mišel kungs, paldies priekšsēdētāji. Boko Haram islamistu grupa nopietni apdraud valsts stabilitāti un visu reģionu stabilitāti. Pilnīgi noteikti mēs stingri nosodām šīs grupas vārdarbības aktus pret civiliedzīvotājiem, it īpaši 270 skolnieču nolaupīšanu no šī līdzēja. Un atbildīgie pār šiem pārkāpumiem ir jātiesā. Mums ir jādomā par efektīvu atbildi pret islāmistiem, kas ir pie pašām Eiropas durvīm esošās eh, reakcijas nav pietiekamas. Ir jādomā par to, kā pienot drošības jautājumus ar cilvēktiesību jautājumiem, strādāt pie izglītības, veselības, korupcijas novēršanas programmām un tikai plaša mēroga starptautiska un Eiropas sadarbība palīdzēs atrisināt šo situāciju. Bet nebūs patiesas Eiropas politikas bez iespējām īstenot reālu militāru kapacitāti, tad, kad tā ir jālieto. Tanakums. Paldies priekšsēdētāji. Vienā no nesenajām šausmīgajiem Boko Haram uzbrukumiem tika nogalināti 44 cilvēki, nodedzinās trīs baznīcas. Viņa uzskata, ka rietumu izglītība ir grēks un nepieļauj sieviešu izglītību, tīpaši eh, attiecībā uz minoritātēm, kristiešiem. Sākot ar Magrebu, Alšababu Somālijā, mēs redzam, ka grupas kā ASIS līdz pat Afganistānai un Pakistānai, kur Talibans līdzīgi rīkojas, ANO ir jāspēj īstenot. Uh, īpaši izveidot eh, politika, iesaistot eh, Brazīliju, Indiju, Krieviju, Ķīnu. Paskatieties šo fenomenu globālā kontekstā, nevis eh, skatot katru situāciju atsevišķi. Tā valsts kā Nigērija, kur 30% iedzīvotājiem, 70% no iedzīvotājiem dzīvo ikdienā iztiekot ar mazāk, mazliet vairāk kā 1,25 dolāriem dienā korupcija Nigērijā ir nu, toties milzīga. Ne, ne, tāpat arī uh, drošības situācija ļauj Boko Haram uh, rīkoties nesodīti. Un, un paldies tiek pārtraukts runātais ar priekšsarētāju. Godātie kolēģi, lūdzu apsēdieties savās vietās e, pēc iespējas klusāk, lai mēs varam turpināt savas debatas. Tālāk Lambert kungs. You, the... Paldies, priekšsarētāji, saka Lamberts kundze. Mums absolūti šokēja cilvēku nolaupīšanas gadījumu, vardarbību attiecībā uz pilsūsko sabiedrību Nigērijā. Cilvēki, kas atbalsta izglītību gan zēniem, gan meitenēm. Boko Haram uzbrukumi nav tikai vērsti pret uh, izglītību meitenēm. Cilvēki, kas vēlas pārmaiņas Nigērijā, kas vēlas rīkoties pret Boko Haram, kas eh, vēlas, lai valdība rīkotos un uh, eh, notiesātu to, kas ir vainīgi pie šādiem šausminošiem noziegumiem. Mēs varam paust līdzjūtību uh, tiem, kuri gājuši bo, gājuš bojā Čibokā bet arī visiem tiem, kas ir nolaupīti, um, traumēti, nogalināti daudzos Boko Haram uzbrukumos. Diemžēl valsts varas iestādes nerīkojās pie. Nigērija nesen kļuva par lielāko ekonomiku Āfrikā. Mēs dzirdam par milzīgo nevienlīdzību starp reģioniem, starp ziemeļiem un dienvidiem un milzīgu neusticēšanos valdībai. Tad, kad ir šāda neusticēšanās, nebūs iespējams saņemt informāciju un cilvēki arī nejūtās aizsargāti. Pilsoniskās sabiedrības viens, viena no lielākajām sūdzībām ir par valdības reakcijas trūkumu. Mēs atbalstam to rīcību, ko vairākas valsts ir uzņēmušās īstenot saistībā ar situāciju Čibokā, bet mēs prasam arī Nigērijas valdības rīcību koordinējot eh, savu darbību ar citu valstu valdībām. Paldies. Makavan, one, one minute, Makavan kundze, vienu minūtu. Paldies, priekšsēdētāji. Gan iz simts dienas pagājuši kopš šīs meitenes tika nolaupīts. Mums vajadzētu šodien apsolīt, ka mēs turpināsim savu eh, darbu pie šī jautājuma, līdz šīs meitenes ir atbrīvots. Es piekrītu Džinai Lambertei, mums ir jāstrādā kopā jāprasa, lai eh, Nigērijas valdība darītu visu iespējamo, lai šīs meitenes atbrīvot. Bet nepieciešams darīt arī vairāk. Uh, tūkstošgads attīstības mērķos eh, ir noteikts, ka ar visām me eh, meitenēm arī ir tiesības uz izglītību, bet šajā valstī tas ir apdraudēts. Tagad ir jāmeklē, ar ko aizstāt tūkstošgads attīstības mērķus. Skaidrs, ka drošām skolām ir jābūt par vienu no šādām lietām. Es vēlos atzinīgi novērtēt bijušā premjeras Gordon Brauna un viņas sievas eh, darbu, lai īstenot šo programmu par drošām skolām padarot to par aktuālāku jautājumu nacionāla un arī starptautiskā līmenī. Tāpat arī UNICEF organizācijas darbs, kas atgādināja, ka šogad vēlāk būs 25 gadi pagājuši kopš ANO konvencijas par bērnu tiesībām parakstīšanu. Mums ir jādara viss iespējamais, lai nodrošinātu, ka katram bērnam visas tiesības tiek ievērotas. Thank you. Colleagues, please uh, try to uh, Kolēģi, saka priekšsarētāji, lūdzu, ieņemiet savas vietas pēc iespējas klusāk, lai mēs varam strādāt tālāk. Eh, Rodrīgas skundze. Doamna Senra, aveți un minut. Gracias. Un... Paldies, priekšsēdētāji. Vēlreiz, kādas ideoloģijas, reliģijas vārdā patriarchāts parāda savu patieso seju. Šoreiz kā vardarbība pret sievietēm un pret meitenēm, kur vienīgais pārkāpums ir īstenot eh, savas tiesības iet skolā. Mēs pieprasām viņu nekavējošu atbrīvošanu un pieprasām garantēt to, ka šīs meitenes varēs mācīties skolā, skolā viņas un pārējās meitenes. Tāpat ar šausmām konstatējam vēlreiz to, ka konfliktu gadījumos tiek izmantotas sievietes kā trofeja, kā objekts un kā eh, maiņas nauda. Gribu paust mūsu sašutumu un aicināt institūcijas un sabiedrību citi, stiprināt cīņu par vienlīdzību un garantēt sieviešu tiesību ievērošanu visā pasaulē un visās situācijās. Paldies! Tas. Dau acum cuvântul reprezentanților grupurilor. Paldies. Tagad dod vārdu grupu pārstāvjiem no politiskajām grupām. Vispirms izteiksies Marija Gabriela. Vienu minūti. Paldies, priekšsēdētāji. Mūsu veistījums ir skaidrs ir jāpārtrauc uzbrukumi. At nolaupītajām meitenēm ir jāatgriežas mājās nekavējoties. Tas ir mūsu vēstījums teroristu sektai Boko Haram, bet tas ir arī vēstījums Nigērijas varas iestādēm un reģionāliem partneriem ir jāpieliek eh, Eh, plašāki pūliņi, lai mēs panāktu savu rezultātu. Pirmkārt, drošības un eh, tiesiskums sektora reforma jāturpina Nigērijā, lai varas iestādes varētu cīnīties pret terorismu, respektējot tajā pašā laikā starptautiskās tiesības un cilvēktiesības. Otrkārt, starptautiskā sadarbība. Mēs zinām, ka daļa Boko Haram finansējuma nāk no ieroču, cilvēku un narkotiku kontrabandas, un ka Boko Haram ir ar atbalstu kaimiņu valstīs. Tāpat ir arī korupcija. Ir jādalās informācijā Eiropas Savienībai, e, ECO ir jāpāriet no vārdiem pie darbiem. Vēl jau vairāk tāpēc, ka Boko Haram attīstība at, at, apdraud arī kaimiņu reģionus. Atvediet mājās mūsu meitenes. Vec un minūtu varok. O grupo Boko Haram com ligações a... Tālāk Ana Gomeša contra o povo da Nigéria. Com... Boko Haram grupā īsteno teroristu uzbrukums Nigērijā. Jau ir vairāk nekā 2000 civiliedzīvotāji, kas ir gājuši bojā kopš šī gada sākuma. Liels daudzums no šiem noziegumiem ir patiesi noziegumi pret cilvēci, kas ir jāsoda starptautiskajā krimināla tiesā, kur jau ir uzsākusi iepriekšēju izmeklēšanu. Valdībai sadarbībā ar Eiropas Savienību un starptautisko sabiedrību ir jāpieliek visi pūliņi, lai aizstāvētu un aizsargātu savus iedzīvotājus, it īpaši jaunas meitenes un sievietes, kas ir kļuvušas pār Boko Haram mērķi. Bet šī nav vienīgā problēma Nigērijā. Vispārīga korupcija, kas pieauga, nevienlīdzība, pamatiesība, neievērošana. Visi šie faktori veicina nabadzības eh, paplašināšanos Nigērijā, ir jādomā par palīdzības sniegšanu Nigērijai, ķeroties pie Boko Haram eh, pastāvēšanas eh, iemesliem. Nākošais runātājs Belderkungs uz vienu minūti. Paldies, priekšsarētāji! kristiešu ciešanas Nigērijas ziemeļos Boko Haram uzbrukuma dēļ, kas uh, turpina savus uzbrukumus uz ciematiem, publiskām vietām, jeb kādiem mērķiem, kas saistīti ar kristiešiem. Tāpat arī tā saucamās klusās slepkavības, kur tiek atrasti kristieši, kopienu līderi un sistemātiski nogalināti, augstasinīgi nogalināti. Atkal un atkal mēs dzirdam par aizvien vairāk eh, kristiešiem, kas šajā valstī tiek nogalināti, Tāpat laikā Eiropas Savienība ir ap, apzīmējusi Boko Haram kā teroristisku organizāciju. Līdz ar to es aicinu augsto pārstāvu un komisiju paust Nigērijas valdībai to, ka viņiem ir jāuzņemās primārā atbildība par savas valsts kristiešu kopienas drošību. Jo nevar pat runāt par adekvātu aizstāvību vai palīdzību uh, upuriem, kas cieši no Boko Haram vardarbības. Mēs esam savienība, kas balstās uz tiesiskumu, un mums ir, mums ir jāklausās un eh, arī jārēģē uz kristiešu tiesību pārkāpumiem un dzīves apdraudējumiem, tas skaitā šajā valstī. Paldies. Akceptāci procedūrā kartonāšului albastru, blue card. Bēlēr kungs, vai jūs pieņemat zilās kartītes jautājumu? Čarnečki. Provinčonsā, chciałem zapytać pana. Priekšsēdētājs, man ir jautājums deputātam Belderam, vai viņš uzskata, ka sankcijas pret Nigērijas valdību varētu stiprināt valdību cīņā pret šo sektu, jo man liekas, ka Nigērijas valdība vai nu nespēja vai negrib ķerties pie konkrētām darbībām, lai apkarotu šo sektu, kas ir nāvi nesoša. Lūdzu atbildēt 30 sekundes. Paldies, kolēģi! Čarnēcki, jums ir pilnīgi taisnība. Mēs esam ļoti norūpējušies par Nigērijas varas iestāžu attieksmi, jo no drošiem avotiem ir zināms, ka kārtības uzturēšana tā tad armijā un kā ties, tiesību spēki, ka tajos ir infiltrējies Boko Haram un ka nigēriešiem nav uzticības eh, savām varas iestādēm. Es gribētu aicināt komisiju pieņemt sankciju šajā sakarā. Dārgie kolēģi, lūdzu ieņemiet savas vietas klusumā, lai mēs varētu turpināt debatas vārds. E, Izsaskonai Bilbao, paldies priekšsēdētāji. Es pievienojos nosodījumiem attiecībā uz e, meiteņu skolnieču nolaupīšanu. Vēl vienu reizi sievietes tiek izmantotas kā kara ierocis ir jānosoda Boko Hārām Nigērijā, bet manas pārdomas ir vēl tālējošākas. Kopš 2013. gada Nigērija ir Āfrikas visbagātākā valsts. Tas IKP pārsniedz eh, Dienvidā Āfrikas eh, IKP un ne tikai naftas dēļ, bet arī telekomunikāciju. Uh, Eh, citu sasniegumu dēļ, tomēr liela daļa iedzīvotāju šajā valstī dzīvo ar mazāk nekā vienu dolāru dienām. Ir jācīnās pret Boko Haram necilvēcību, pilnīgi noteikti, bet tāpat nav pieļaujami tas, ka tik bagāta valsts ir 153. vietā uh, ANO izveidotajā attīstības indeksā. Tāpat nedrīkst pieļaut to, ka tik daudz cilvēki ir, ar, eh, ka tiem nav neko, eh, eh, ko zaudēt. Mums ir jācīnās par šo skolnieču atbrīvošanu. Paldies! Paldies! Nākošais runātājs Heidi Hautā uz pusotru minūti. Chibokin tyttöjen tapaus paljastaa... Priekšādātāji. Šis jautājums par skolas meitenēm no Čibuks patiešām rada vienkārši šausmas. Uh, sirdī. Par to dzirdēs visa pasaule. Mums jādara viss iespējamais, jebkurā un visos līmeņos, lai aizsargātu šo meteņu tiesības. Malāla Pakistānas eh, skolniece, kas pati kļuva par Talibāna upuri, eh, ir Nigērijā, un viņa ir aicinājusi Boko Harama vadītājus neīstenot šo vardarbību tādā veidā, Un viņi pilnīgi skaidri ir eh, nu, pamanīti arī starptautiskajos plašsaziņas līdzekļos. Un šis konkrētais skatījums ir īpaši svarīgs. Vēlamies aizsargāt meiteņu un sieviešu tiesības vispār. Vēlos vērst jūs uzmanību uz to faktu, ka īpašas bažas uh, rada šajā gadījumā tas, ka šeit tiek apdraudēts arī šo meiteņu seksuālās brīvības tiesības. Viņas uh, tiek piespiestas uz ļoti daudz, ko tas ir briesmīgi, tas ir uh, starptautisko sabiedrības pienākums aizsargāt šo meiteņu un tiesību, meiteņu un sieviešu tiesības. Viņām ir tiesības izvēlēties savu dzīvi, viņas nedrīkst tikt pakļautas šādā veidā padarītas par se seksa verdzenēm vai kaut ko tam līdzīgu. Nē, tas ir drausmīgi nedrīkstam pieļaut to, ka viņām tiek atņemts tiesības uz cilvēku cieņas pilnu dzīvi. Mums ir starptautiskā mērogā jādara viss iespējamais. Nigerija ir jābūt starptautiskiem novērotājiem, vēstsūtņiem, kas šīs meitenes atbrīvo beigu beigās. Paldies, godātie kolēģi, saka priekšādātā lūdzu ieņemiet savas vietas klusām, lai mēs varam turpināt debatas. Kolēģi, kolēģi zāles aizmugurē, lūdzu ieņemiet savas vietas, apsēdieties. Nākamais runātājs Ignacio Korāo. Lūdzu. Priekšādātāji, godātie kolēģi. 2014. gada sākumā džihādistu teroristu kustība Boko Haram nolaub, ir, kopš, kopš janvāra tā ir izraisīts vairāk kā 2000 cilvēku nāvi. Tas tiešām ir briesmīgi, ka tik ārkārtīgi daudz iedzīvotāji Nigērijā dzīvo zem nabadzības līmeņa, bet turklāt viņiem vēl jāpārdzīvo šie terorisma pasākumi. Mums ir jāatbalsta šīs valsts sociāla-ekonomisko standartu celšana. Tā, šie standarti ir pilnīgi noteikti ievērojami samazinājušies pēdējā laikā. Pakau Haram tika dibināts 2009. gadā un ir pieņemsies spēkā kopš uh, tā laika. Nigērijas tribunāls veica izmeklēšanu un konstatēja, ka ir arī Londonā tāda bāzes organizācija, kas šai kustībai vāc finansējumu. Mums ir jāizbeidz šis terorisma tīkls, kam ir saites arī vēl daudz kur citur. Ir jānodrošina tas, ka ter terorisma organizācijas finansējumu no Eiropas neseņem. Paldies, nākamais runātājs Sina Dinaskungs. Lūdzu. Un tas paldies priekšādētāji. ir ļoti daudz kā kopīgs starp Grieķiju un Eiropas Savienību. Ja mēs paskatāmies uz Nigēriju savukārt, tad redzam šeit par varas iestāžu darbību, redzam, kā neizdodas dialogs starp varas iestādēm un grupējumiem. Nigērijā ir ļoti daudz terorismu uzbrukumu, un tas rada nopietnas bažas. Bet visu šo nemieru fonā protams, ir komerciāls un biznesa intereses. Valdība izmanto šos nemierus savā labā. Grieķijā eh, nav Boko Haram kustības, nē, bet mums ir arī tāda tiesu sistēma, kas nevar pieņemt normālus lēmumus, īstenot tiesas prāvas. Uh, Nu, ja runājam, piemēram, par zelta rītausmas kustību un tās vadītājiem, tad tie trīs ir ielikti cietumā. Tas ir pilnībā pret jebkuru konstitūciju un pretā no konvencijām. Te mēs nerunājam pat par Nigēriju, bet par Grieķiju. Nākamais runātājs Ventas kungs vienu minūti. Am nol ventā. Okay pani przewodnicząca! rezolucja parlamentu europejskiego w sprawie sytuacji w nigērijā. priekšsēdētāji eiropas parlamenta rezolūcija par situāciju nigērijā ir ļoti svarīga es to atbalstu. teroristu noziedznieku organizācija boko haram ne tikai nogalina bet tā vēršas pret kultūru un izglītību Šogad aprīlī tika uh, e, nolaupīts vairāk nekā 200 meitenes, tās tiek pārdotas verdzībā, šī informācija ir apgājusi apkārt visai pasaulē. Mēs parlamentā esam ne tikai deputāti, bet arī vecāki. Mēs apzināmies, cik eh, šis jautājums mums ir svarīgs. Ir jāveic stingras darbības, ciešajā sadarbojas ar ANO, ar Nigērijas valdību, ar Āfrikas Savienību, lai varētu risināt šo jautājumu. Tāpat arī mums ir jāatbalsta šo meiteņu ģimenes, runājot par ilgtermiņu pasākumiem. Eiropas parlamentiem regulāri ir jāatbalsta stabilitāte Nigērijā. Paldies! Paldies. Pārzo, madam Kienģe. Dže. Paldies, nākošais runātājs Kienģe. Signora Presidente, onorevole kolēģi. Priekšsēdētāji, dārgie kolēģi. Cīnoties pret nezināšanu, kas ir bāda un nabadzības saka, eh, ne Tādus vārdus ir teikusi Eiropā plaši pazīstama sieviete. Savukārt Boko Haram uzskata, ka rietuma izglītība ir grēks. Piekļuva izglītība ir viena no pamatiesībām. Tas nav pašmērķis, bet priekšnosacījums, kas dod iespēju īstenot citas tiesības. Tāpēc ir jāiesaistās visās darbībās, kas palīdzēs nodrošināt skolnieču atgriešanos mājās un kas dos iespēju cīnīties pret teroristisko organizāciju Boko Haram. Es eh, piedāvāju Saharova balvas kandidātiem izvirzīt nolaupīto skolnieču eh, mātes. Atvediet mājās nolaupītās meitenes. Dots kundze, viena minūte tālāk. Mikro. You, Paldies, priekšsēdētāji. Man prieks piedalīties šajās debatēs šodien un redzēt koncentrēšanos uz tām personām, kuras cieš šajā situācijā. Nigērijā nolaupītās meitenes, tas ir uh, gadījums, kas rada milzīgas bažas un pievērš starptautisko uzmanību situācijai Ziemeļnigērijā, kur tūkstošiem kristiešu eh, ir eh, cietuši un pat nogalināti no Boko Haram puses. Es uzņēmu eh, parlamentā grupu kristiešu no Ziemeļnigērijas, un man stāstīja, ka kā nakts laikā Eh, Boko Haram ieradās eh, viņu mājās un prasīja atteikties no eh, viņa ticības, un tā kā viņš to nedarīja, viņam iešāva sejā. Un viņa sieva lūdza palīdzību, lai aizvestu viņu uh, uz slimnīcu, bet at, atnākot atpakaļ, viņš sacīja, ka viņš ir vienīgais, kurš ir izdzīvojis. T kolēģi, tūkstošiem cilvēku cieši no šādām līdzīgām situācijām Ziemeļ Nigērijā. Viņi cieši savas ticības dēļ. Tas nav pareizi. Parlamentam ir jābūt pietiekam drosmīgam, lai apturētu šādu vajāšanu pret eh, kristiešu ticību. Începem procedura catch the eye. Am să vă rog să vă păstrați timpul de un minut, domnul. Lūdzu, ievērot runas laiku. Pasākam brīvā mikrofona procedūru. Tarabēla kungs komisāri, dargie kolēģi, pēdējo nedēļu laikā ir notikuši vairāki nopietni uzbrukumi Nigērijā. Šie uzbrukumi papildina 14. aprīlī notikušo skolnieču nolaupīšanu, neraugoties uz svarīgu nopietnu mobilizēšanos, tā skaitā sociālajos tīklos mēs sekojam notikumiem. Katru dienu mēs paužām savu nosodījumu šai nolopīšanai, un mums ir vēlreiz jāatbal, jāpliecina savs atbalsts Nigērijas valdībai, lai varētu cīnīties pret Boko Haram, gan nodrošinot militāro palīdzību, gan citā veidā, jo mūsu parlamentam, neatkarīgi no ikviena deputāta politiskās piedarības, ir jācīnās pret nepieņemamo. One minute, please. Mr. Mayer. Meijer kungs, viena minūte. Jā, dankešen, Frau. Jā, paldies, priekšsēdētājs kundze, godātie kolēģi. Boko Haram nosaukums nozīmē grāmatas, respektīvi izglītība ir grēks. Un kā kolēģi sacīja, ka pat, tas ir kā patriarchāts, kas parāda savu patieso seju. Nē, tas ir radikālais islāms, kas parāda savu patieso seju. Un šeit mums ir darīšana ar vienu no radikālākajām islāma teroristu grupām, kas vispār pasaulē ir. Tā ir Nigērijā, bet tā pastāv arī citās valstīs. Un šīs grupas pēdējos mēnešos īstenotie noziegumi ir nonākuši avīžu virsrakstos. Mēs jau dzirdējām no kolēģiem, par ko ir runa. Un tā, tie ir virsraksti, kas tiešām šausmina. Šeit gandrīz 300 skolniecēm, kas nolaupītas. Jūlija sākumā 60 cilvēki noslaktēti. Tās ir drāmas, kas skar daudzas ģimenes. Mēs to īsti pat nespējam, es domāju, izprast. Un tas ir viena no šausminošākajām eh, radikālā islama izpausmēm. Eh, tas ir jūtams arī Eiropā, un mums ir jārīkojas. Paldies, Geringer Deodenberga nākošais runātājs. Paldies, priekšsēdētāji brutālie Boko Haram uzbrukums Nigērijas ziemeļos destabilizē reģionu kopumā. Kopš 2010. gada šie uzbrukumi, tā skaitā uzbrukumi baznīcām, skolām, ir noduši pie tūkstošiem nāvis gadījumu. Aprīlī vairāk nekā 200 skolnieces tika nolaupīti šajā valstī, mēs nezinām, kas ar viņām ir noticis. Uh, Desmit tūkstoši iedzīvotāji jau ir devušies bēgļu gaitās uz kaimiņu valstīm no Nigērijas. Ir jādomā par iespēju veidot tiesisku valsti Nigērijā. Nigērijas valdībai ir jādomā par savu iedzīvotāju drošību. Thank you. Paldies, ar to arī noslēdzam uh, brīvā mikrofona procedūru. Nu, tagad došu vārdu komisārs kundzei. Paldies, priekšsēdētājs kundze, godātie deputāti. Mēs joprojām izjūtam bažas par situāciju Nigērijā, kur vesela sērija ar vardarbīgiem uzbrukumiem turpina terorizēt iedzīvotājs. Augstā pārstāva Katrina Eštona ir stingri nosodījusi simtiem civiliedzīvotāju slepkavību un vairāk kā 200 skolnieču nolaupīšanas Borno štatā. Mēs turpinām aicināt tūlītēju šo meitiņu atbrīvošanu un vainīgo personu saukšanas pie atbildības. Tāpat mēs uh, izsakām līdzjūtību šo, šo meiteņu ģimenēm, kas izmisīgi vēlas, lai viņu bērni atgrieztos droši mājās. Es, diemžēl, nedzirdu pati savu balsu šeit troksnī, saka komisārs kundze. Vardarbība Nigērijā. Es atvainojos, saka priekšsēdētāji. Pek pentru doamna komisārs. Lūdzu, kolēģi, parādiet cieņu komisārei, ievērojiet klusumu zālē. Turpināsim debatas, lai mēs varam sākt balsošanu labos apstākļos pēc tam. Vardarbība Nigērijā ir smagi izmaksājusi sabiedrībai. Kopš 2009. gada gan iz 5000 cilvēki ir gājuši bojā. Vairāk pusmiljons iedzīvotāji ir zaudējuši savas mājas, iznīcināts simtiem skolu un valdību ēku, jau tā apdraudot vāju ekonomiku valsts ziemeļa austrumos. Īpaši bažas rada situācija šogad, kad eh, uzbrukumi turpinās gan iz katru dienu, un kopš šī gada janvāra no 1500 līdz 2000 cilvēku aptuveni ir tikuši nogalināti. Eiropas Savienība izsludināja pagājuši mēnesi savu lēmumu par to, ka Boko Haram eh, ir teroristisku organizāciju pēc tam, kad ANO to bija izdarījusi. Tas parāda to, ka mēs uzskatām šo grupu par teroristisku organizāciju, kas rīkojas nepieņemam, uzbrukot gan kristiešiem, gan musulmaņiem. Radikalizācijas un vardarbības vilnis ir jāaptur, jā, jārīkojas izmantojot arī Eiropas attīstības fondu, ir tīpaši sniedzot palīdzību valsts ziemeļos, sniedzot palīdzību veselības aprūpas un enerģētikas nozarei. Eiropas Savienība darbojas Nigērijā, sniedzot humanitāro palīdzību 5 miljonu eiro apmērā Ziemeļaustrumu štatos, it īpaši reaģējot uz pārtiks trūkumu valstī. Politiskajā līmenī cilvēktiesības joprojām viņam primāro vietu mūsu sarunās ar Nigēriju, tā skaitā mūsu regulārajos ministriju līmeņa dialogos. Iespējams, cilvēktiesību pārkāpums, kurus veic Nigērijas militāra personas, ir jāizmeklē un vainīgās personas ir jāsauc pie atbildības. Eiropas Savienība ir valsts iedzīvotāju pusē cīņā pret terorismu un vardarbību un par tiesiskuma atjaunošanu un cilvēktiesību ievērošanu. Mēs sadarbojamies ar Nigērijas varas iestādēm, lai apturētu šo vardarbības um, vilni ar daudziem pasākumiem, tā skaitā izmantojot nepārtraukt politisko dialogu un speciāli mērķētiem pasākumiem, lai risinātu cēloņu šai vardarbībai. Paldies, priekšsēdētājs kundze! Am primit șase propuneri de rezoluție în bază. Mes esmu saņēmuši sešus rezolūcijas priekšlikumu. Eh, debates ir beigtas, eh, pabeigtas. Paldies!